Dāmas un kungi, saka priekšsādātājs. Nu, šķiet mums ar vienu katreiz ar vienu grūtāk sākt darbu laikā. Tas nav labi. Mēs tādā veidā šķēdējam parlamenta naudu, jo mēs taču maksājam mūsu lieliskajiem tulkiem 15 minūtes par to, ka viņi nedara pilnīgi neko. Nu, un tāpēc tas arī turklāt nav pieklājīgi šādā vispārīgā situācijā. Mums taču jāspēj labi izmantot lauku laiku, labi, efektīvi lietot parlamentu līdzekļus. Mēs taču esam budžeta komiteja, kam ar to tieši visvairāk jānodarbojas. Un tāpēc mums jāsāk pie tūkstens trijos, jo trijos ir tas brīdis, kad paredzētas uh, sākt sēdi. Ra referenti ir šeit, koordinātori ir šeit, tad eh, galvenie no budžeta komitejas locekļiem arī ir klāt, un tāpēc es ierosinu sākt darbu. Jūs jau esat redzējuši Kobuņos jūs jau redzējāt, kāda ir mūsu darba kārtība. Ja nav nekādu papildus pieņemu iebildumu, tad uzskatīsim šo darbu kārtību par apstiprinātu. Otrais darba kārtības punkts priekšādātāja paziņojumi. Kobuņos jums arī, ko šajās ziņās jau ir saraksts ar visādiem paziņojumiem. Te tiek pastāstīts jums, kādās valodās pieejam šī sanāksme internetā, kā to var klausīties. Uh, Protams, būs arī koordinātoru sanāksme, kas būs aizslēgtām durvīm, bet šobrīd jāsaka, mm, šobrīd tomēr mēs tiekam translēti internetā. Turklāt gribu norādīt. kas attiec uz finanšu regulu attiecībā uz Eiropas ārējās rīcības dienestu. Pēc uh, balsojuma, kas notika sanāksmē, ko noturējām kopā ar budžeta kontrolas komiteju. Mūsu divi līdzreferenti, kas ir Greslas kundze no budžeta komitejas un Rivelīnija no budžeta kontrolas komitejas, ir sākuši sarunas ar Beļģijas prezidentūru, tātad padomi, ar mērķi rast vienošanos pirmajā lasījumā, tā kā mēs to bijām paredzējuši pagājušajā nedēļā sarunas ir pietiekami pavirzījušās uz priekšu, lai mēs varētu, lūk, iekļaut darbu kārtībā datumu, kad notiks trialogs, tas būs nākam nedēļ. Un, ja viss risināsies tā, kā mēs to vēlamies, tad faktiski pirmajā lasīmā tiešām, tātad vienī, pirmajā vienīgajā lasīmā varēsim šo dokumentu arī apstiprināt oktobra otrajā plenārsesijā. Nu. Sastais punkts. Eh, sastais punkts, kas iekļauts šeit darba kārtībā, ir nedaudz jākoriģē. Tas ir punkts, kas ir saistīts ar eh, tehnisko korekciju, kā jūs lasat finanšu plānojumā. Kopienākumu skaitļos referenta, protams, uh, Referents, protams, ir Rēmers Bēgi un nevis Barbara Matēra, kā ir norādīts šeit. Eh, Kobu vēstīs. Viņi, protams, arī ļoti daudz dokumentus gatavo, bet nu šeit ir jākoreģē. Un tāpat tā, pat tieši par to mums Beigas kungs arī stāstīs. Nu tāda korekcija. Tas attiecās uz darba kārtības otro punktu. Tālāk, runājot par mūsu šīs dienas darbu, trešo darbu kārtības punktu, mums jāapstiprina protokols eh, no iepriekšējās sanāksmes, bet šāda veida protokolu nav, līdz ar to varam reiz virzīties uz priekšu. Šīs nedēļas sanāksmes. Kā jūs zinat, norisināsies šo pēcpusdienas sanāksme. Šodien tiksim galā ar visiem tiem pārpalikumiem, par kuriem nebalsojām budžeta komitejā pagājušajā nedēļā par nākamā gada budžetu. Tātad ir virkne balsojumu, kas vēl jāpaveic. Un rīt no rīta man ir ierosinājums mainīt darba laiku, respektīvi. Rīt no rīta 8.30 notiks priekšādātāja konference, un šai priekšādātāja konferencē tiks skatīts budžeta jautājums. Tātad tā ir jau trešā reize, kad priekšādātāja konference tiksies un šo jaut, par šo jautājumu spriedīs. Lai varētu piedalīties šai darbā, divi no mūsu referentiem, Sidonija un Helga Tripele, kā arī es pats paši dosimies uz šo priekšādāju konferenci un tajā piedalīsimies. Mums arī tika teikts, ka priekšādātāja konference vēlas, lai balsojums par budžetu 2011. gadā tiktu uztverts kā politika saikne uh, ar Eiropas budžetu nākotnē kopumā ar finansējumu vidē, vidotnējumu vidējā termiņā. Vienlaicīgi domājot tātad par eh, nepieciešamiem izdevumiem, ko paredz šādas jaunās politikas, tos arī Lisabona līgums, tiek ņemts vēr, tiek ņemt vērā arī griezti, kas noteikti finanšu plānā, daudzgadu finanšu plānā, kas šobrīd ir spēkā. Un te ir jādomā par šo vidustermiņu pār, pārskatīšanas jautājumu, par ko arī jūs, godā deputāti, runājāt. Tas tika minēts arī Bēgas kunga pēdējā ziņojumā, ko apstiprinājām pēdējā plenāra sesijā. Un jāuzsāk arī debatas par pašu resursiem. Nu, tas ir tas jautājums, pie kā budžets eh, komiteja strādājusi jau gadiem ilgi. Tātad priekšādātāja konference ir eh, nolēmusi, paredzējusi eh, pētīt to, kā tad parlaments, balsojot par 2011. gada budžetu, vienlaicīgi varētu arī pārliecināt padomi. Un, kad es saku padomu, tad, protams, es domāju ministru padomi. Tieši tā, ka tas vienmēr ir. Nevis Eiropa padomu tik daudz. Pieņemt, uzsākt dabetas par finansējumu Eiropā nākotnē. Nu, kā tad to darīt? Kā, jo tas rada gan politiski rakstura problēmas, gan tehniskas problēmas. Un tātad rīt 8.30, 8.30 līdz 10. priekšādātāja konferences par šo jautājumu arī spriedīs. Tas notiks, kā jau teicu, kopā ar šiem referentiem. Mēs eh, informēsim viņus par to, cik tālu uz priekšu parvizies darbs, kādi ir grozījumi, ko vēlamies ierosināt grozījumu, groz, plenārsēdē par 2011. gadu budžetu grozījumiem, kāda ir mūsu priekšlikuma. Nu, protams, eh, redzēsim arī, kāda tad ir šie virzība, kādas ir tendences, kas parādīsies šajā priekšādātāja konferencē. Pēc tam, tātad no 9 līdz 10 varētu darbu sākt arī budžeta komiteja, tātad turpināt šo darbu. Bet līdz ar to to varam darīt desmitos, tātad, jo mums būs vajadzīga stunda, lai mēs varētu slēgtām durvīm budžeta komitejai pastāstīt, kas tad ir noticis priekšādātāja konferencē. Pirms visi budžeta komitejas locekļi var būt klāt, bet tikai šie te deputāti, kas darbojas komitejā, tas notiks aiz slēgtām durvīm. Un uh, visi pārējie skatītāji, tātad mm, visi pārējie interesanti varēs sakot darbam no, no 11. 11. oficiāli sāksies darbs pēc darba kārtības Nu, un tad notiks arī šie paši pēdējie balsojumi, ja nebūsim paspējuši visus balsojumus pabeigt šodien. Nu, tāds ir mans priekšlikums. Tālāk šonedēļ mums ir paredzēta vēl viena sanāksme ceturtdien pēcpusdienā. Pēc mini plenārsēdes. Tā ir parastā ceturtdienas sanāksme kas parasti notiek pēc šīm mazajām plenāru sēdēm. Un tās gaitā balsosim par rezolūciju projektiem, kas tiks iesniegti plenāru sēdē, un tāpat arī par 2011. gada budžeta grozījumiem. Un mēs paskaidrosim, protams, gan komiteju jauniem deputātiem, gan arī citiem par to, kā tad ir šie grozījumi, kāds ir to saturs grozījuma iesniegšanas termiņš uz šiem attiecībā šiem rezultātus projektiem šodien iztecēja, tas 12. jau beidzās, protams, tāpat laikā referenti joprojām var nākt klajā ar kompromisu grozījumiem. Un eh, eventuāli tajos var ņemt arī vērā to, kas rītdien tiks lemts un runāts priekšsādātāju konferencē un pēc tam budžeta komitejā. tāds ir šis darba kārtības plāns, ko esmu parakst, pa, nodomājis e, jums likt priekšā. Ja jūs neiebilstat, tad varam pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta. Un lūk, tas ir šis pēdējais posms 2011. gada budžeta apspriešanā. Nu, un mums pilnīgi noteikti vajadzēs zināt referentes viedokli. Sidonija, jums vārds. Činkuja, paņi, Paldies, priekšsādētā kungs. pagājušajā nedēļā mēs nobalsījām, taču ir palikuši vēl neatrisināti pāris jautājumi, kā jau jūs teicāt. Šodien mums vajadzētu par tiem balsot. Šeit ir eh, runa par arī vairākiem jautājumiem, kur mums vajadzētu sniegt eh, skaidrojumus. Dokumentā, kas jums visiem ir izdalīts, Šeit es atsaucos uz dokumentu numur 4, RAP, otro daļu. Te jūs atradīsiet tās budžeta līnijas, par kurām mums šodien vajadzētu nobalsot. Es varētu pavisam īsi tagad jums arī pastāstīt, par ko tad īsti šeit ir runa. Pirmā kārtā, otrajā dokumenta lapusē te ir runa par ceturto daļu, un te ir <clears throat> jāgroza sekojošais. Pagājušajā nedēļā mēs panācām politisku vienošanos, kuru, bija, kuru sasniegt bija ārkārtīgi grūti, un eh, te ir runa par budžeta samazināšanu. Diemžēl šī vienošanās notika pārāk vēlu, un tāpēc mēs nevarējām sagatavot eh, tabulu balsošanai. Te ir runa par piecām budžeta līnijām, kas ir jāpievieno un par kurām mēs nenobalsojām pagājušajā nedēļā, tieši tāpēc mums ir jābalso šodien. Es ieteiktu balsot par to blokā, tas būtu pirmais. Otrs jautājums, kuram šodien vajadzētu atrisināt, attiecas uz manu grozījumu. Es kā referenta esmu iesniegusi 3000 grozījumu, 3000. Un eh, te ir runa par mūsu vienošanos par 2A kategoriju. Te ir runa par samazinājumu ITER budžeta līnijā. Te bija runa par 45 miljonu samazinājumu, taču pašā pēdējā brīdī mēs esam ieviesuši grozījumus pilotu projektos un uz tiem attiecināmajos pasākumos. Tāpēc te ir runa vēl par papildus diviem miljoniem eiro, kas ir paredzēti šiem pilotu projektiem un tā tālāk. Tieši tāpēc es gribētu ieteikt, ka šeit mums vajadzētu saglabāt augšējos griestus, un tas nozīmē, ka šīs samazinājums būs 47 miljoni eiro. Nākamais grozījums ir 4. lapusē. Te ir eh, runa par eh, grozījumu, ko mēs izskatījām jau pagājušajā nedēļā. Nāsmu īsti pārliecināta, vai šodien mēs varētu to pieņemt. Iespējams, ka par to vajadzētu vēl parunāt. Šeit ir eh, runa par Eiropas arējās darbi, darbības dienestu. Un uh, mēs uh, esam šeit gūši iedvesmu no ārlietu komitejas. Mēs sakām, ka augstā pārstāvē mm, Eštons kundze un šis jaunais dienests ir jāuzaicina pie mums, lai mēs varētu organizēt papildu konsultācijas. Šeit ir runa par 18 miljonu eiro rezervi. Šī kopējā summa, kas ir paredzēta Eiropas ārējās rīcības dienestam, ir šis lielais grozījums, un otrs mazākais grozījums attiecas uz pārvietojumiem no uh, releks darbinieki, kas turpmāk darbosies Eiropas ārējās rīcības dienestā. Pēc tam vēlētos pieminēt vēl kādu lietu. Uh, Iespējams, ka šodien mēs nevarēsim par to vienoties, jo mums ir vajadzīgas politiskas diskusijas starp koordinatoriem. Te ir runa par pilotu projektiem un e, sagatavošanās pasākumiem. Pagājušā nedēļā mēs jau pieņēmām kvotas, taču mēs nevarējām vienoties par vairākiem komentāriem. Bieži vien ir tā, ka daļa no šiem komentāriem tos var pārvirzīt no eh, tiem projektiem, kas netika pieņemti. Es ceru, ka šodien koordinatoriem mums eh, izdosies panākt eh, vienošanos, tā lai mēs rītdien varētu balsot par kompromisu. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt priekšsēdētāju kungs. Très bien, je vous... Lieliski, paldies! Nu, no, to cerams, ka varēsim arī virzīties uz priekšu gan strauji. Pirmais balsojums, pirmais punkts, blokā balsosim par ceturto iedaļu. Gorans vēlēs izteikties, lūdzu. Jā, es varētu uzdot jautājumu ne par šo, bet par dažām citām lietām. Es varbūt kaut ko uh, Uh, nesadzirdēju no tā, ko Sidonija teica, jo man šeit vajadzēja uh, nedaudz konsultēties, bet tur ir divas rezervas ārējās rīcības dienestam, un šeit ir izdalīts arī jauns uh, formulējums. Mēs pie tā vēl atgriezīsimies? Jā, pie tā mēs vēl atgriezīsimies balsojumu gaitā, Goran. Tie ir grozījumi, kompromisa grozījumi, ko es ierosinu, un referenti tad līdz ar to pateiks, ko viņi par to domā, tāpēc arī pieņemsim lēmumu. Bet šobrīd, šobrīd. Uh, Ja visi ir vienisprātis, tad mēs varam runāt par šo tabulu, basot par tabulu ceturto iedaļu. Tā ir jūsu priekšā šai tabulā, tad līnija pa līnija ir precizēt, precizēti, eh, precizēts tas politiskais saturs, par ko nobalsojām pagājušajā nedēļā. Tātad eh, par tiem ietaupījumiem, ko mēs pēc tam sadalām. Tātad no vienas puses mēs ietaupām šo banānu programmu. Mm Un tā, lai nonāktu beigās, lūk, pie tām, pie tā, ka prioritātes mūsu atbalstītās prioritātīs 4. adaļā tiek apstiprināts, un tas notiek augšējai limiti ietvaros. Gribu tāpēc lūgt budžeta komiteja apstiprināt to, ka jūs esat viensprāts par šāda veida līdzekļu sadalījumu, vai ir kāds, kas vēlas izteikties? Potaškungs. Potaškungs. Paldies priekšādātāji. Nu, šī zīmoja dēļ, par ko, protams, visi arī mēs spriedām, man ir radies tāds iespējas, ka ziņojuma beigu galā iegūtais rezultāts ir kaut kas cits nekā tas, ko redzam šai tabulā. Un man ir radušās līdz ar to zināmas šaubas. Kas attiecas uz Afganistānas programmu? Kas tad tiek paredzēts šeit konkrēti? Es īsti vairs neatminos, jo man likās, ka mēs bijām pier, ir, ierosinājuši cita veida samazinājumus šajās summās, nevis šādus. Paldies, saka priekšsādātājs. Nav citu jautājumu. Referents kundze, vai jūs varat atbildēt uz portaškungu jautājumu? L'assistance macrofinancière. Tātad makrofinansējuma sistēma referents kundze lūdzu. Viešņi natūrē tei e, tego gosovaņa. Jā. Es e, vēlētos vēlreiz paskaidrot balsojumu. Pagājušā nedēļā mums pašā pēdējā brīdī izdevās e, panākt politisku vienošanos. Un līdz ar to mēs varam balsot blokā par tām budžeta līnijām, kuras atspoguļo šo panākto vienošanos. Šīs piecas budžeta līnijas, par kurām šeit ir runa, ir tās līnijas, par kurām mēs pagājušajā nedēļā nevarējām nobalsot, jo tās mēs nevarējām iekļaut tabulā. Tādas tabulas vispār vēl nebija. Tieši tāpēc mēs jau nolēmām šo pēdējo balsojumu veikt šodien. Tas neatiecas uz pagājušās nedēļas balsojumiem, tās vienkārši ir šīs eh, budžeta līnijas, kas bija iekļautas vienošanās. Lieliski, Portaškungs tagad ir pārliecināts un laimīgs. Vai varam līdz ar to tālāk balsot par šo, tātad balsojumu par tabulu, kas attiec uz ceturto iedaļu skaitļu. Lūk, otrajā lapusē jūsu šai balsošanas grāmatiņā ir. Kas ir par? Paldies. Pret. Paldies. Atturs. Paldies. Apsveicam referenti un visus tos, kas strādāja pie šī, šīs tabulas un, un iedaļas, jo šī bija tā iedaļa, kas, jāsaka, radīja visvairāk grūtības mums. Un, lūk, esam vienprātīgi to beigu beigās apstiprinoši, un tas ir burtiski aizkustinoši. Labi, nu cerēsim, ka tādā pašā garā varam arī turpināt darbu. Tālāk balsosim par ITER budžeta līniju. Tātad 8, 0, 20, 0, 2. Jā, zālē pilnīgi noteikti ir arī citu iestāju, iestāžu pārstāvji, kas ņems vērā to, kāda ir mūsu politiskā griba. Jo mēs jau visiem esam skaidri un gaiši pateikuši, ka mēs nevaram. Mēs ar šo balsojumu nebūtu nesakam, ka ITER programma mums nav svarīga. Nē. Mēs vienkārši šo samazinājumu nosakam tāpēc, lai varētu finansēt mūsu pašu prioritātes. Mēs nerunājam vairs par ceturto iedaļu, nē, mēs runājam par viens A iedaļu, Un te runājam par nepieciešamību, ka mums ir vajadzīgs programmēt zināmas programmas, ko uzskatām par prioritārām. Un ITER jautājums ir tas, kas, eh, ko esam arī sprieduši un no kā šo, šos līdzekļus gūt, jo mēs runājam, ka uh, eh, līdzekļi tālāk tam tiks piešķirt arī 2012. gadu budžetu un tā tālāk un tā joprojām. Mūsu referente saskaņā ar to, ko lēmām pagājušajā nedēļā, ir precizējusi konkrētos skaitļus, kādas tad bija šīs summas, kuras mums būs nepieciešams šajā kopējā līnijā citu, citu prioritāšu finansēšanai. Nu, un lūk, te šobrīd, kā jūs redzat dokumentā, 45 tūkstoši 45 miljoni. Tātad tas ir, tā ir tā summa, kas ir vajadzīga. Bet iznāk, ka 47 tomēr te ir koriģēta summa, vai ne tā referents kundze? Jā, 47 miljoni, tā ir tā summa, ar kuras palīdzību mēs varam palikt šī, šai iedaļā noteikto resursu griestos. Tātad mēs paliekam visi ļoti pieticīgi un papildus summas kopā mēs neprasām. Bet, nu, lai tas tā būtu, mums ir vajadzīgs šī 47 miljonu samazinājums ITR līnijā. Kas ir par? Paldies pret. Atturs. Viens atturējās, divi atturējās bet tā tad ir pieņemta šāda līnija, šāds samazinājums ir apstiprināts. Tālāk, Helga, jūs gribējāt runāt? Paldies, priekšsēdētā, varbūt es eh, nokavēju, vai jūs mani neredzējāt. Es gribēju teikt, izteikt vienu piezīmi. Es balsoju par šo uh, redakcijas variantu, taču tas nenozīmē, ka mēs kā zaļie esam uh, visumā apmierināti. Es nebalsoju pret, bet mana nostāja ievērojami atšķiras no citām politiskajām grupām, jo, manuprāt, pašreizējos apstākļos mums nevajadzētu finansēt šo projektu vispār. Un es vienkārši gribēju, lai visi zina, ko es domāju. Paldies, Helga! Jā, jā, to jau jūs tikāt teikusi iepriekš, bet, nu, lūk, te jūs balsojat bruts, nu, grupas vārdā, tātad un 45 uh, miljoni bija nevis maksimums, bet minimums, vai ne tā? Jā. Jūsu gadījumā tas bija tātad otrādi. Lašlo Surjans. Jā, es savukārt gribēju piebilst, ka es nedomāju, ka neviena frakcija nav īsti apmierināta ar tām lietām, ko mēs šeit darām, bet taču šeit mēs esam panākuši kompromisus, un tāpēc mums te jābūt elastīgākiem, un es gribētu, ka es arī, protams, neesmu apmierināts ar ļoti daudziem risinājumiem, bet tomēr es viņus atbalstu. Bien. Donc tout le monde s'est Paldies! Nu, tad, tad visi nu, ir izteikušies, izrunājušies par ITER, vai ne tā? Es ceru, ka vairs nav neviens, nevēlas cerēt, neviens skaidrot savu balsi. Ļoti labi, lieliski. Tālāk, divi grozījumi. Divi grozījumi, tie tiek saukt par kopējiem grozījumiem eh, numur viens un kopējs grozījums numur divi. Te mēs runāsim par Eiropas Savienības ārējās rīcības dienestu. Nu, turklāt gribu atzīmēt, ka šie divi grozījumi attiecas eh, uz grozījumu vēstuli, tātad korģējošo vēstuli un, eh, vēstuli, un te runājam par eh, ārējā rīcības dienesta finansējumu. Tie ir vienīgie grozījumi, respektīvi ar to brīdi, kad mēs šos grozījumus apstiprinām. Līdz ar to mēs nu tā faktiski liekam saprast, ka mēs esam eh, piekrituši šāda veida kuraģējošām vēstulēm un ka nebūs cita veida šādu grozījumu. Tātad ļaujiet man šo papildus precizējumu izteikt, jo mēs nekādus citus grozījumus ierosinājuši, ierosinājuši nesam. Bet tātad viss ir skaidrs. Tātad šos grozījumus mēs eh, iesniedzam un lūk, bet vairāk tam nekas cits arī nesakos. Jau pagājušajā nedēļā par šiem grozījumiem runājām, par šo problēmu, par šo līdzekļu likšanu rezervē divās budžeta līnijās. Pirmām kārtām tas iet gan uz komisiju, nu, un ārējas rīcības dienestu mēs runājām ar koordinatoriem. Mēs par to runājam arī ar budžeta komiteju, sazinājāmies arī ar citām kontaktpersonām. Un šis viss jautājums, protams, izraisīja ļoti uh, dedzīgas emoci emocijas visās iestādēs, ar ko sazinājāmies, eh, kuras pārstāvji arī ar mums kontaktējās. Kā budžeta komitejas priekšsādātājs es centos atvieglot šo ceļu uz, mekl, uz, uz risinājumu meklēšanu un nu, mēģināju nonākt pie kaut kāda tāda formulējuma, kas atbilstu uh, mūsu budžeta ārlietu komitejas kolēģu vēlmēm. Un e, viņi mums arī turklāt rakstīja, tātad saņēmām rakstisku vēstuli un turklāt vēlējos arī nu, atbildēt uz tām bažām, ko pavisam pamatotu pauda komisija attiecībā uz savu atbildību jomu, respektīvi līguma īstenošanu un eh, to visu centos saskaņot ar tām, arī ar tiem ap, to, to apņemšanos, ko izteicām pagājušā gada jūnijā, kad vienojāmies eh, starp parlamentu komisiju un padomi par eh, šīs, ja, šī jaunā rīcības dienesta statūtiem un kompetencēm. Un tāpēc tādā šādā kopējā atmosfērā es arī ierosinu, uh, tādu nelielu grozījumu šai formulējumā, abos divos grozījumos. Tā kā tie ir uzrakstīti šobrīd, viņi, nu tā, nu pavis, varbūt tādā netiešā veidā liek nojaust, ka parlaments dod veto tiesības, valsts veto tiesības attiecībā uz zināmiem uh, Eh, zināmiem amatiem, uz zināmām nominācijām amatos, un to savukārt apstrīd citas institūcijas. Tām nepatīk šī ideja. Un tāpēc ierosinu šo formulējumu mazliet mainīt, padarīt to neitrālāku un runāt ne, par nepieciešību no citām iestādēm sazināties ar parlamentu un sniegt eh, parlamentam informāciju. Pirms lēmumu pieņemšanas pirms šāda amatu veidošanas, tātad sniegt informāciju pirmām kārtām parlamentam. Un tikai tad, kad šāda informācija parlamentam ir sniegta, tad tādā gadījumā rezerve var tikt um, tātad uh, atbrīvota. Bet, nu, protams, un tad šīs rezerves atbrīvošana atkal būs atkarīga no šīs informācijas uh, satura. Un tāpēc es jums ierosinu šādu formulējumu grozījumā. Un tepat laikā man liekas, ka tas pilnīgi noteikti atbilst tai vienošan, tam vienošanās e, būtībai, ko panācām, un arī tas ļautu citām mēs tādēm piekrist. Goran, jūs vēlējāties izteikties? Jā, es domāju, ka visi novērtē priekšsēdētāji centienus atrast risinājumu, jo tie ir ļoti jūtīgi jautājumi, mēs to saprotam, taču man ir neliela problēma ar formulējumu. Mēs saņēmām šodien vēstuli, no nu, kur ārlietu komitejas dep deputāti, mēs esam šeit runājuši ar viņiem, Broka kungu, un, un runājot par rezervi, kas attiec uz konsultācijām par darbā pieņemšanas prioritātēm. Šeit ir eh, zināmas atšķirības. Un uh, Broka kungs vadīja šo sanāksmu, un jebkurā gadījumā paliek šis formulējums to be consulted. Tā tad ir jākonsultējas, bet varbūt, ka mums var piešķirt nedaudz vairāk laika, lai mēs varētu koordinātoru sanāksmē šovakar to vēl apspriest. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Mums tiešām ir vajadzīgs laiks, lai konsultētos ar ekspertiem. Šeit ir jābūt precīziem. Es gribētu zināt, vai tas ir iespējams. Jā, nu, ja koordinātori domā, ka, labā, domā, ka labāk ir vajadzīgs vēl papildus laiks, nu, labi. Nu, man jau galvenais ir, lai mēs visi nonāktu pie tāda risinājuma, kas pieņemams visām pusēm. Mums jau nav nekādas ārkārtīgi steidzamas nepieciešamības pieņemt šo, nobalsot tieši šobrīd. Nu, ja ir vajadzīgs vēl apsvērt grozījumus, varam to darīt. Ja jūs domājat, ka tas ir efektīvi, tas būtu produktīvi, un ja tas palīdzētu nonākt pie gala kompromisa, es piekrītu. Labi, lieliski. Nu, tā tad pārliekam šo balsojumu par šiem diviem grozījumiem e, uz rīt no rīta. Ja, tad, kad būs uh, e, koordinātora sanāksme. Hārtonkungs, jūs arī vēlēties izteikties? Jūs vēlēties runāt? Jā, ja tas tiek atlikts, tad es izteikšos rīt. Ļoti labi. Līdz ar to varam atkal iet uz priekšu. Tālāk. Mums ir 20, 62 grozījums. To ir iesniegus Helga Tripel. Elga, Helga, jums došu vārdu. Jā, tas ir grozījums, ko es iesniedzu biroju vārdā. Tas ir tehniskas dabas tāds, tāda korekcija, kas attiecas uz darbinieku virzīšanu pa karjeras kāpnēm, un tur nav problēma. Ir kādi jautājumi Helgai par šo jautājumu? Nē, nav tādu. Nu, tad balsosim par to, kas par. Paldies, pret. Divi atturas. Pieņemts. Nu, tālāk, kas attiec uz izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās darbībām. Mēs pagājušajā nedēļā, kā jūs atcerēsieties, balsojām par skaitļiem, bet šobrīd mums jābalso ir arī par piezīmēm. Šīs piezīmes pilnīgi noteikti ir svarīgas, jo atsevišķos gadījumos esam uh, sapludinājuši kopā dažādus izmēģinājumu projektus Un komentāros mēs tad varam attiecīgi precizēt, kā, kādas, kādas rīcības tad tiek finansētas. Un reizēm arī izmaiņiem projekti ir aizstāti vienkārši ar eh, piezīmēm par budžeta līnijām, bet nav piešķirti tātad skaitli līdzekļi konkrēti. Tātad svarīgi, kāds ir šis rakstiskais formulējums. Bet šķiet, ka mēs neesam saņēmuši šos formulējumus rakstiskā veidā, vai ne, ne, vai ne tā? Uh,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 Šie paskaidrojumi politiskā ziņā ir ļoti kutelīgi. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums eh, vajadzētu vēlreiz diskutēt par to koordinātoru sanāksmē tā, lai rītdien balsojumā nerastos nekādas šķelšanās un lai mēs varētu balsot blokā. Très bien. Alors, nous aurons... Ļoti labi. Šī tabula mums būs līdz sanāksmes beigām jau pieejama, vai ne? ne? Vai ne tā? Nu jā, tā ir nepieciešama, jo taču vajadzīgs, lai visi deputāti var apskatīt. Un, ja ir problēmas, mums nepieciešams tās arī apspriest eh, koordinātāru sanāksmē un tam līdzīgi. Tātad, ehm, jā, balsojums notiks rīt. Paldies! Oui, nu, nu, ex... Jā, tātad rīt no rīta apskatīsim arī projekta grozījumus kas atbilst, eh, kas ir saistīta ar finanšu transakciju nodokļu ierosināšanu. Nu, ja vien, eh, ja vien kāds neuzstās balsošanu tieši tagad, bet eh, tā ir daļa no, no līnijas, tā varētu būt diezgan interesanti, lai uzsāktu budžetu. Tas būtu tāds sākuma punkts. Un eventuāli mēs varētu par to arī apspriest, to apspriest saiknē ar citiem grozījumiem. Goran, jums te bija ko teikt. Eh, Pavisam īsi. Jā, tas ir eh, labi, ja balsosim rīt, jo ir svarīgi, lai tas tiktu apspriests, ņemot vērā to, eh, kāda rezultāta būs priekšsēdētāja konferencei. Ja viņi grib sasaistīt diskusijas par 11. gada budžeta ar uh, daudz kādu finanšu schēmu un plus vēl transakciju nodoklis finanšu darījumiem, uh, tad mums vienkārši ir jāzina šī nostāja, mums ir jāzina, ko nolems priekšsēdētāji. Jā, es domāju, ka nu, varam pilnīgi jums piekrist, tas būtu tiešām biedi tā rīkoties. Un šis grozījums nenoliedzami ir svarīgs, bet tas, protams, ir um, atšķirīgs no parastajiem balsojumiem par budžeta grozījumiem. Mēs līdz ar to izējām no šī ierastā uh, lokam. Nu, tātad līdz ar to varam uzskatīt, ka ceturtais darba kārtības punkts ir izskrīs, vai ne te? Nē, nav vēl izsmāts, Goranam vēl ir ko teikt. Nu, es atvainojos, ka es atkal runāju, bet eh, man liekas, ka mums te ir rezerva arī par policijas akadēmiju, par kur netika nobalsos. Tā saucamais SIKPOL rezerva. Nobalsojam? Nu, tad laikam es esmu palaidis garām, bet man likās, ka tur par formulēm vēl bija jārunā, bet var jau būt, kas kļūdos. Madame le rapporteur. Referents kundze. E, Rzeczy samej nie głosowaliśmy tych, e, tych e, uwag. Par šiem paskaidrojumiem par šo jautājumu mēs vēl neesam balsojuši, taču es gribētu ieteikt, ka par to vajadzētu izteikties atbildīgai referentei. Jā, lūdzu. Ja priekšsēdētājs man dos vārdu, es patiešām labprāt izteikšos. Jā, mēs eh, būtībā par šo lietu balsojām. Mēs īpaši arī pieminējām to, ka uh, kopā ar budžeta kontrolas komiteju mums vajadzētu sadarboties un arī nodrošināt šādu ciešu sadarbību. Tieši tāpēc esam nodrošinājuši šādu rezervi 2011. gada budžetā. Taču uh, pagājušā nedēļā mums bija jādomā par tehniskiem pielāgojumiem, par redakciju, par nosacījumiem rezerves likvidēšanai. Es šo paskaidrojumu uzskatīju par labāku nekā iepriekšējais. Tas bija daudz precīzāks, un to es nodevu tālāk budžeta komitejas sekretariātam. Es uzskatu, ka mums par to vajadzētu vienoties. Es nezinu, vai uh, mums vajadzētu konkrēti par to balsot, tieši par uh, šo uh, redakciju, par šo vārdu izvēli. Man uh, šķiet, ka šī lieta ir atrisināta. Vismaz manā galvā viss tā bija sakārtots. Nu, es ierosinu, paldies, Juta. Es ierosinu, ka mēs varētu šo te tekstu izdalīt visiem, un ja kādam vēl ir problēma, tad varam to vēlāk koordinātāru sanāksimē vēl apspriest. Um, un tad pēc tam rīt uh, risināt tālāk. Es saprotu, ka šeit arī palākt politiska vienošanās. Un uh, vienkārši, nu, tad tādā gadījumā arī Gorans varēs pārliecināties, ka viss norisinās tā, kā viņš to vēlas. Bet līdz ar to papildus balsojums šobrīd gan mums vēl nav nepieciešams. Tātad pārējiem tālāk pie piektā darba kārtības punkta. Un esam paredzējuši, nu, ja referenta ir gatava, esam gatavi apmainīties ar viedokļiem par piekto punktu, respektīvi Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu. Barbara, nu, tad es varētu dot jums vārdu. Jā, priekšsēdētāja kungs, es vēlējos kolēģiem ieteikt sekojošo. Es varbūt rītdien varētu jūs iepazīstināt ar šo lietu. Uh, ieskaitot eh, citus četrus gadījumus, kad ir pieprasīts eh, globalizācijas pielāgošanas fonda izmantojums. Jo mani kolēģi tā kā šodien jau gribēja runāt, bet šī komiteja par to balsos tikai 26. oktobrī. Un eh, varbūt labāk to darīt rīt, ja, protams, jūs tam piekrītat. Um, jā, es domāju, ka visi arī tam varētu piekrist. Varbūt jūs varat sākt jau runāt par to eh, šobrīd, lai rītdien būtu ātrāks balsojums, vai esat gatavi to darīt šovakar? Jo laiks paredzēts viedokļu apmaiņam ir šodien, bet rītdien mums būs mazāk laika. Un varam tad varbūt rīt šo balsošanu veikt. Barbara, lūdzu. Allora, grazie, prezidente. Nu, paldies, priekšsēdētāji. Tātad, labi, es runāšu par pieciem šiem te pieprasījumiem eh, fonda izmantošanai. Pirmais eh, par pirmo jābalso 26. oktobrī, kā es jau teicu, tas ir īrijas gadījums, un tas ir 850 atlaisto eh, tehniķu no īrijas SR tehnikas kompānijas. Un pieprasījums ir pēc 7 miljoniem 445 tūkstošiem. Un ņemot vērā to balsojumu, kāds bija pagājušajā nedēļā, tad teksts šobrīd ir ieguvis eh, mutisko grozījumu, un visa, komis, eh, visa šī komiteja atbalstīja šo grozījumu. Komisijai vajadzētu būt spējīgai Eh, paredzēt tur eh, tātad jaunas rezerves budžeta līnijā, kuras nav tās pašas, kas paredzēts maziem un vidējiem uzņēmumiem. Lūk, tā bija tā izmaiņa, ko mēs ieviesām balsojot pagājušajā nedēļā, un tas arī ir vienīgais jaunievedums. Tālāk otrais pieprasījums 1400 eh, atlaistījiem eh, Spānijas uzņēmumos Katalonijā eh, automobīļa ražošanas sektorā. Un šeit ir pieprasīts aptuveni 2 miljoni, drusku vairāk. Un 512 atlaistie savukārt no pusvadītāja sektora, holandiešu kompānijā, XP pusvadītāji. viens miljons astoņsimt deviņi tūkstoši. Tālāk, nākamais pieprasījums ir no Dānijas lai atbalstītu 951 strādājošo, kas ir atlaisti 45 uzņēmumos. Nordjīlandē strādājot mašīnu būvas sektorā. Un tur ir pieprasīts 7 miljonu 521 miljonu savukārt. Un pēdējais ir Portugāls pieprasījums 504 atlaistie Kvimondas uzņēmumā, kas darbojas elektronikas sektorā. Un šeit pieprasītais apmērs 2 miljoni 450 tūkstoši. Acīm redzot, grozījumi, kas tika iesniegti, būtībā ir tie paši, kurus mēs jau apspriedām pagājušajā nedēļā, tie ir tieši tādi paši. Pirmo iesniedz uh, Avrons Ārlands, tālāk sociālistu kolēģi, un tālāk Alvaro un Ārlands ir vēl vienu iesnieguši grozījumu, bet mēs jau pagājušajā nedēļā tos visus apspriedām. Paldies! Très bien, je vous remercie. Lieliski, paldies jums, saka priekšādātājs. Vai ir kādi komentāri un piezīmes par šiem mm, priekšlikumiem, par šiem punktiem? Haglund kungs un Portaškungs pēc tam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī referentē, kas ir eh, veikusi lielisku pārskatu par to, kas šeit notiek, jo, kā jūs zināt, daži mēs liberāļu grupā nemaz neesam apmierināti ar šo instrumentu kā tādu, taču ir parādīsies kāda tāda satraucoša tendence, un es domāju, šeit vajadzētu panākt kopēju nostāju. Un proti runa ir par tādu satraucošu tendenci, no kurien šī nauda nāk. Es gribētu pat varbūt atzīmēt tos transfers, kas notiek. Piemēram, mazo un vidējo uzņēmumu programmas, eh, daž, virkni programmu pabeigšanai uh, ir paredzēta nauda, un mēs šo naudu ņemam no turienes, un tas ir ļoti satraucoši. Jo pavasarī mēs runājām par jauno stratēģiju 2020. gadam un teicām, kur jāliek uzsvars, un acīm redzot, uh, ir kaut kādas jomas, kur komisija varbūt atzīmē, ka nauda netiek labi izlietota Taču ir ļoti svarīgas budžeta līnijas, kas ir milzu prioritāts, un pēkšņi tur parādās kaut kāda papildus nauda. Kā tas var būt, ja mēs zinām, ka šeit šī nauda ir ļoti vajadzīga? Tur kaut kas nav īsti kārtībā ar mūsu mehānismiem, ja šī te nauda paliek pāri. Es gribētu dzirdēt no komisijas, vai tiešām tā ir vienīgā vieta, kur nauda paliek pāri, Un tad es arī gribētu dzirdēt, kāpēc tā nav izlietota, ja tā varēja tikt izlietota, un tagad to var e, it kā iepludināt globalizācijas e, fondā. Un tā kā, tāpēc Tas taļai attiec to, ko Matērs kundze teica, bet politiski mums ir jāpieņem lēmumu arī par šiem transfēriem. Mēs pieņēmām nākošu, ned pagājušajā nedēļā šo jautājumu, un tagad mums ir jāatnoņem nauda uh, šiem te pasākumiem, kas veltīt maziem vidējiem uzņēmumiem, un man šī tendence un liberāļiem vispār nepatīk. Nu, tas drīzāk ir tāds atklāts retorisks jautājums komisijai. Tie nav pārmetumi referentei. Oui, je vous remercie, mon cher collègue. Jā, paldies, kolēģi. Tā ir ļoti laba piezīme, ļoti laba piezīme, izcili. Jo, nu, dien, tās līnijas, kas te tiek apskatītas, tiek uzskatītas par mūsu prioritātēm. Mēs balsojam par grozījumiem, eh, par to palielin, līdzekļu palielināšanu tām šīm pašām līnijām nākamajā gadā, bet lūk, izrādās, ka pašais piešķirtie līdzekļi nebūtu netiek tērēti. Te ir kaut kāda diezgan dziļa problēma, acīm redzot. Nu, protams, ja mēs paturam šāda veida līdzekļus, tad mums ir attiecīgi varbūt jāparāda šādam eh, fondam, šādam pielāgošanās fondam atsevišķus līdzekļus, jo šobrīd izrāk, ka mēs to finansējam ar visādu veidu ietaupītiem līdzekļiem, kur netiek pietiekamā mērā iztērēti citās līnijās. Sākotnēji mēs jau visi atzīmējam, ka budžeta līnijas, kas ir visvairāk eh, pieprasītas, ir tieši sociālie fondi un šķita, ka likt, nu, tā nedaudz dīvaini, mazliet pat pretrunīgi. Eh, nodarbinātības komiteja arī nezināja tur īsti, ko teikt. Bet, nu, redzam, ka, ka tagad ir atkal cita rakstura problēma. Tagad mēs gatavojamies nākotnē, un atkal šis uh, punkts ir kļuvis aktuāls. Nu, es nezinu, vai komisija ir gatava tagad atbildēt jau šo jautājumu, bet es domāju, ka šāds jautājums tomēr jāuzdod pilnīgi noteikti ir Portaškungs. Nu, varbūt arī jūs tad varat izteikties, jūs vēlaties komentēt. Jā, priekšsādātāji, diskusijas mums jau bija, ir bijušas par šāda veida jautājumiem, par to, ka mums nav šeit papildus līnijas, nav papildus kategorijas, nedrīkstam aizmirst, ka diskusijas mums jau ir bijušas, bet esam saņēmuši līdz šim divas atbildes. Mums ir tādas budžeta līnijas, kurās ir atsimredzot par daudz finansējumu Un e, to līdzekļu izmantojums, kas tiem piešķirts, nav efektīvs un e, neatmaksājas. Nu, tad, tad jādomā par to, kā tad finansēt šo fondu un ka fondam ir vajadzīgi pašam savi līdzekļi. Vai tas tiešām varētu kalpot kā pielāgošanās, pielāgošanas konts? Un jāsaka, es neesmu te viens prāts ar, e, esmu viens prāts ar Kaglondu kungu. Jo tam visam ir jāiekļaus kopējā budžeta programmā. Pro, programmā. Man nav, protams, nekāda konkrēta novērojuma par šiem pieciem priekšlikumiem, kas likt mūsu priekšā. Es labāk, protams, pazīstu situāciju Portugālē, bet tāpat laikā šos, šonedēļ sastapos ar darbiniekiem no šī paša Skimonda uz, uzņēmuma, no Portugāles. Un eh, runāju, ja runāju par šiem 840 darbiniekiem, uh, Nu, tas viss nāk mazliet, eh, varbūt jau par vēl daļu no viņiem, eh, viņ, daļu no viņiem ties, nu, tiks apmācīti. Bet, nu jā, vainīgā šajā kavēšanās procesā, protams, ir sistēma un procedūra. Vēl viens novērojums. Es nepiedalījos balsojumā par budžetu pagājušā nedēļa nedēļas sākumā, un tas bija tāpēc, ka mani uzaicināja piedal piedalīties sanāksmē, kurā bija pārstāvi no, no visiem dalību valstu um, pieteikumiem attiecībā uz šo fondu, un tātad arī Portugāles pārstāvi tur bija, es biju referents par šiem jautājumiem, un uzskatīju, ka man arī ir jābūt šai sanāksmē un jāredz, kā tad šīs valstis paredzējušas uh, Um, izmantot šos līdzekļus, kas tam rezervēti, rezervēti tika arī īstenota aptauja. Tātad, ko viņi vēlas darīt ar šiem līdzekļiem, šo fondu? Nu, protams, šī aptauja tika nosūtīta ar attiecīgajiem uh, kandidātiem uz šiem līdzekļiem, un um, tika uzskatīts, ka būtu ļoti interesanti organizēt sanāksmu šos visus jautājumus aps, apsvērt. Tā tas arī notiktu, un tad tiks izvērtāta situācija, un tad redzēsim, kas procedūrā, kas situācijā jāmaina. Paldies, kolēģi! Es domāju, ka tas ir labs ierosinājums. Kas attiecas uz pagājušā nedēļa, pagājušās nedēļas balsojumu, jūs nevarējāt būt klāt, bet jūs jau taču centāties tomēr uh, turēties lietas kursā, jūs sakojat līdz tam, kas te notiek, jūs saprotat, ka sazinājāties arī ar referentiem, runājāt arī par pilotprojektiem un izmaiņām projektiem un uh, un e, tā tālāk, tā tad jūs savu viedokli devātu. Un jāsaka, šī sadarbība jau, e, nu, te izraisīja pat zināmu skaudību, cik veiksmīgi jums tas izdevās. Bet nu rītā tad vēl tikai par komentāriem balsosim. Tagad vārdu vēršos pie Eiropas komisijas e, ģenerāla direktora. Vai jūs varat atbildēt uz Haglundu uzdoto jautājumu jau šobrīd? Un izteikt savus komentārus par to. Oui, merci beaucoup, président. Paldies priekšādāt, nu atbilda. Uh, ir dokumentā, kas ir izdalīts jūsu komitejas dalībniekiem. Nu, piemēram, mēs runājam dokumentu par DEC 13 2010 pārskaitījuma, eh, piemēram, eh, pieprasījums, tur bija runa par pārvedumu uz šo pielāgu, globalizācijas pielāgošanās fondu, un dokumentā ir norādīts 4. lapusē iemesls, kāpēc izmantojam tieši šādu budžeta līniju, lai iegūtu līdzekļus. Tātad 01, 04, 05. Nu, iemesls pavisam vienkārši tā ir. Tā ir līnija, kur līdzekļi bija paredzēti investīcija fonda pasākumu finansēšanu. Bet nu, ar ekonomikas krīzes eh, iestāšanos šo investīciju fondu aktivitātes bija mazākas, līdz ar to līdzekļu tika tērēt mazāk. Un līdz ar to arī pieprasījums pēc līdzekļiem bija mazāks. Un tāpēc palika šis maksājumu, maksājumu saistības, kas piedāvāja iespēju veikt šādu pārskati, pārskaitījumu tādā veidā tomēr nekaitējot nevienai no tām darbībām un pasākumiem, kas būtu šīs līnijas ietvaros jāfinansē. Respektīvi, tas viss ir saistīts ar ekonomikas krīzi eh, minētajā sektorā. Otrs jautājums, debats, kas arī tika pieminēts, un kam, kas, protams, būs jāturpina, jā, tas gan ir taisnība par šī fonda finansējumu, to es pilnīgi noteikti arī atzīmēju, pierakstu te jūsu komentārus, un par tiem vēl runāsim. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, ģenerāldirektor kungs! Tālāk. Barbara, jūs, jūs vēl runāsiet, jā, referents kundze. Jā, priekšsēdētāji, es esmu atzīmējusi to, ko Portaškungs piedāvāja attiecībā uz to, ka šī diskusija jau atkārtojas. Ir tiesa arī, ka ka cilvēks, kas ir atbildīgs mūsu grupā, EPP grupā par šo fondu, mēs ļoti bieži esam atgādinājuši, ka nākotne šim fondam būtu jāpārskata, ņemot, gadā, ņemot vērā <clears throat> jaunos um, finanšu plānus. Un tātad, tāpēc ir ļoti svarīgi izlemt, kurā komitejā iespējams mēs varbūt vēlētos pārskatīt šo jautājumu, ņemot vērā, ka faktiski šī jautājuma risināšanā ir iesaistīti vieni un tie paši cilvēki. Mums tiešām ir jāpadomā, uh, kurai komitejai mēs to vēlamies uzticēt, vai mūsu komitejai, vai kādai citai. Mums ir skaidrs, ka rezervju meklēšana arī ir tāds diezgan nevienzīm, neviennozīmīgs jautājums. Tas ir tā kā ar tādu segu, kas nav pietiekami gara, Ja es to uzlikšu uz sejas, tad man kājas būs plikas. Tātad kāds vienmēr paliks ārpusē. Taču mums ir jāpadomā par to, vai mēs šo diskusiju pārnesīsim uz eh, citu komiteju, piemēram, jūra komiteja, kas par to varētu būt atbildīga. Un jautājums ir, nu tad vispār vajag izdomāt, kurā komitejā tad par to runāt. Oui, euh, Paldies! ir skaidrs, ka tāds, nu, ilgspējīgs risinājums, e, nu, ir jāgaida no citas puses, no citas, no komisijas. Un varētu gadīties, ka mums jau iepriekš būs arī šis instruments jākoriģē. Tas būs atkarīgs no, vir, no tā, cik daudz būs šo pie, pieteikumu, cik daudz būs līdzekļu, kas pieejami. Tā kā mēs iz, izējot no krīzes, ja šis pieprasījums skaits mazināsies ļoti labi, tad mēs arī varēsim prasīt, lai tiek eh, attiecīgi tas atspūgļos daudzgadu finansējuma schēmā. Ja šie pieprasījumi tomēr turpinās pieaugs un finansējuma avoti savukārt samazināsies, tāpēc, ka būs ļoti striktāks budžets un tam līdzīgi, nu tad tādā gadījumā mums nāksies pielāgot šo fondu un koriģēt instrumentu. Haglund kungs, jūs vēl vēlējāties izteikties un. Uh, Man to tiek teikts, ka es nesot pamanījis Dardēnu kunga roku. Es atvainojos, es tiešām tik, tik ļoti pa labi nesmu pieredzis, tik ļoti pa kreisi nesmu pieredzis skatīties. Jā, un jūt arī vēlējās izteikties. Un pēc tam Haglund kungs vēl. Paldies! Man droši vien palēmēs, ka sēž pa vidiņu, tā kā vienmēr dabūnu savu uzstāšanās laiku. Varbūt pavisam īsts komentārs. Vispirms paldies ģenerāldirektoram, kurš eh, mūs apgaismoja eh, par šo tēmu un par transferu. Bet, ja mēs tagad skatāmies uz citiem transfēriem, par ko mēs nobalsojam pirms pāris nedēļām, ne visa nauda tika ņemta no šīs budžeta līnijas, par kur jūs paskaidrojāt arī no citām. Man, diemžēl, nav vairs līdz šie dokumenti. Un visas eh, šīs budžeta līnijas ir tajā pašā sektorā, tāpēc mums interesē, kāpēc šajā budžeta sadaļā šīm ļoti svarīgajām lietām paliek nauda pāri. Var jau būt, ka visam tam ir ļoti loģisks paskaidrojums, bet es tiešām vēlētos lūgt komisiju to papētīt, īpaši zinot to, ka uh, privātais riska kapitāls ir ievērojami samazinājies pagājušajā gadā, un tādēļ ir šausmīgi dīvaini, kad uh, šī nauda netiek izmantota. Es domāju, ka varbūt eh, tas ir atkarīgs no finanšu regulas, kas neļauj šos līdzekļus izmantot tur, kur tie ir patiešām vajadzīgi. Kaut kas nav kārtībā ar mūsu struktūrām, ja sektoram nauda ir vajadzīga un sektors to neseņem. Tāpēc ļoti svarīgi ir atbildēt to jautājumu, kāpēc nauda nav iztērēta. Man šie paskaidrojumi mm, īsti tomēr nepārliecina. Īpaši tāpēc, ka mēs te runājam par dažādām budžeta līnijām, ne tikai par šo vienu vienīgo. Un es domāju arī, ka komisijai vajadzētu šo jautājumu izskatīt, un kā Lamas Sūrkungs teica, mēs nākošais gadu tur esam pieprasījuši vairāk naudas, bet nu kā tad jēga likt vairāk naudas, ja šī nauda vienkārši paliek pāri? Tad mēs vienkārši varētu šīs budžeta līnijas svītrot varbūt. Paldies, kolēģi! Dardēnkungs. Merci, prezident. Uh... Paldies, priekšsādātāji! nu, pāris apsvērumu, pāris novērojumu attiecībā uz šiem transfēriem. Es, protams, saprotu to, ko Portaša kungs teica, un arī saprotu, kāda bija Mātārs kungs reakcija. Ja mēs šo debašu ietveros, esam piemanījuši šo transferu problemātiku, un mēs jāsaka, var pateikt, ka mēs esam pret šāda veida pārnesumiem, tāpēc mēs iesniedzam ar attiecīgi grozījumus un tā tālāk. esam pret šāda veida transferu tehniku principu. Jo mēs uzskatām, ka mums vajadzētu šo te fondu tad padarīt par tādu pastāvīgu fondu, paredzēt tam pastāvīgus uh, līdzekļus, tā lai tas var attiecīgi tos arī tad piešķirt. Bet, nu, varbūt, ka vispirms vajadzētu tie tad, to tad arī secināt, cik tad ir visi šie pieteikumi, cik to nāk, vai to ir daudz. Uh, Bet šāda veida finansējums mūs neapmierina. Un otrs, par ko gribēju runāt, ir ģenerāldirektora atbilde, ko nu pat dzirdējām. Es domāju, ka mēs nevaram būt apmierināti ar šāda veida atbildi. Protams, paldies, ka jūs sniedzāt mums šo atbildi, bet man liekas, ka ir paradoksā, ka krīzes laikā, lūk, šāda veida līdzekļi netiek pietiekami tērēti, tie paliek pāri jo tie taču ļoti labi var palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem ar krīzi tikt galā, tie var tiešām palīdzēt ar riska kapitālu un tam līdzīgi. Es saprotu, ko teica ģenerāldirektors, bet jāsaka, šī nepietiekamā līdzekļu izmantošana šajā līnijā, manuprāt, liek, liekas īpatnēja. Nu, tas ir tas, ko es gribēju teikt šajā saistībā. Jā, paldies, saka priekšsādātājs. Nu, krīze droši vien radīja pretrunīgus efektus. No vienas puses bija, protams, vajadzīgs papildus finansējums uzņēmumiem, bet bija mazāk eh, projektu, es tā pieņemu. Un turklāt arī bankas nefinansēja viņu investīcijas. Un eh, atšķirībā no dalību valstīm investīcijas Eiropas Savienībā lielākoties tiek finansētas no bankām. Nu, Uh, un ja bankas vairs nesniedz aizdevumus, tad arī ir mazāk projektu, arī mazāk pieprasījumi novatorismu un tam līdzīgi projektu finansējumam. Respektīvi, nu šobrīd nav, tā situācija nav tik viennozīmīga, tik skaidra. Redzam, ka pēdējos mēnešos situācija atkal sāk mainīties. Un uh, cerams, ka tas būs, uh, nu, viss atkal vērsīsies uz labi. Nu, bet tie jautājumi godātie kolēģi pilnīgi noteikti ir tādi, uz kuriem eh, mums būs jārod atbilde. Haugas kundze. Nu, viņa varbūt tagad varētu runāt arī kā budžetu prie, komitejas priekšsādātāja vietniece un arī kā vienkārši, bet nē. Juta viedā. Jā, tas, ko teica Barbara, ir eh, pilnīgi pareizi. Pašlaik atrodamies 2010. gadā. Richt, un da sagen wir mit Sicherheit auch was. Šī komiteja ir sagatavojusi savu ziņojumu, un, protams, ja runa par šo ideju, tad eh, mē, mums ir jārunā par kaut kādu īpašu fonda izveidi, vai nu mēs to darām virtuāli, vai eh, kaut kā savādāk. Bieži vien mēs eh, vienkārši šo naudu paņemam no citām budžeta pozīcijām. To jūnijā mēs jau konstatējām, taču es uzskatu, ka budžeta komitejā mums mums vajadzētu par to domāt katrā budžeta gadā. Mums ir jādomā, ko ar pašreizēju situāciju mēs varētu darīt, ko mēs varētu darīt ar šiem fondiem. Tieši tāpēc arī mums vajadzētu pievērsties Haglonda kungu uzdotajam jautājumam. Es piekrītu priekšsēdētājam. Viņš teica, ka daudzi uzņēmumi pašlaik nevēlas paplašināties, tāpat arī netiek uh, dibināti jauni uzņēmumi. Taču esmu saņēmusi arī sūdzības no uzņēmējiem par uh, bankām, kas uh, kavējas īstenot tos finanšu līdzekļus, kas nāk no Eiropas Savienības. Bankas neatver savus kanālus šiem līdzekļiem, un tieši tas arī rada problēmas tas rada arī risku. Mēs nespējam norganizēt uh, to, lai nauda nokļūtu pie gala patērētāja. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu m, mm, kaut ko darīt šīs lietas labā. Es uzskatu, ka parlaments nevar vienkārši piešķirt vēl vairāk uh, finanšu līdzekļu, ja ne, netiek uh, organizēta šīs naudas izmantošana. Protams, ka arī uh, žūr komitejā vajadzētu par to runāt. Parlament in irgendeine Richtung um, uns äußern un zwar dann. Mums äh, vajadzētu, protams, izteikties, mums vajadzētu panākt arī vairākumu, taču es uzskatu, ka ņemot vērā pašreizējo tiesisko pamatu, mums vajadzētu rast risinājumu un uh, rast risinājumu arī par nākamā gada budžetu. Mums galu galā ir jānodrošina šis finansējums pamatojoties uz pašreizējo tiesisko pamatu. Dalība valstis zina, ka šīs globalizācijas eh, fonds pastāv un ka ir iespējams arī saņemt papildu līdzekļus attiecībā, attiecīgām aktivitātēm. Tieši tāpēc arī ir šādas vadlīnijas eh, dalībvalstis ir iemācījušās šīs vadlīnijas, un tieši tāpēc arī šādi pieteikumi tiek iesniegti arvien biežāk. tak já bych měl na začátku. Nākamais runātājs - Havela kungs. Esam spôsobem eh, sistēmu. Problēma, kas ir mūsu priekšā, ir saistīta ar pašu sistēmas uzbūvi. Ja mums ir tāda finansēju sistēma, tāda budžeta sistēma Eiropā, tādā formā, kā tā ir šobrīd, tad mums ir pie tās jāstrādā, jo šis šāda veida elastīgums neparedz pietiekam daudz elastības. Mums ir jāvirzās uz risinājumu, kas varētu novest pie rezultātu. Jautājums, kas man šķiet interesants par šo globalizācijas pielāgošanās fondu. Uh, ir tas, ka varbūt tiešām šim fondam vajadzētu pašu resursus. Bet, kā jau teica ģenerāldirektors, eh, resursi, kas ir mūsu rīcībā šobrīd, ir tādi kā papildu resursi. Tie, lūk, ekonomikas krīzes rezultātā eh, tie ir iegūti, un arī mūsu pieredze liecina, ka krīze ir ierobežojusi, ierobežojusi ekonomisko darbību, komercdarbību, jo daudziem vienkārši nav līdzekļu, ar ko projektus finansēt, un tāpēc no vienas puses ir, vai, ir šīs eh, fakts, ka ir mazāk projektu tāpat laikā. Tāpēc mums izdodas, lūk, eh, finansēt šo globalizācijas fondu. Es domāju, ka šis paskaidrojums ir pavisam korekts, loģisks, un es tikai priecājos, ka mums šādi līdzekļi ir, un ka mēs varam tos eh, globalizācijas fonda ietvaros arī piešķirt dalībvalstīm. Jā, jā, tas ir pilnīgi skaidrs, saka priekšsādātājs. Krīze noteikti ir, un ja nav nekādu iespēju strauji šo sistēmu atkal iekustināt, ja nav klientu, ja nav projektu, strauji nekas notikt nevar. Tad tā tas ir. Visas šīs uh, budžeta līnijas, kas prasa līdzfinansējumu no dalību valstīm, bieži vien uh, eh, nonāk strupceļā, jo, lūk, šiem visiem partneriem nav, nav nepieciešamo līdzekļu šai līdzfinansējumu daļai. Tas attiec ne tikai uz pašām dalībvalstīm, tas ir saistīts arī citām interesētām pusēm partneriem. Uh, Tas pats attiecas arī, piemēram, uz veselības aprūpas politiku. Nu, piemēram, ja iestājas vispārēja gripas epidēmija, tad eh, ir vajadzīgi vairāk līdzekļu, lai ārstētu slimos, nekā, nu, turpināt nodarboties kādiem profilakses darbiem. Protams, daudz labāk jau eh, ir, eh, nu, darīt kaut ko tādu, nekā tikai slimos ārstēt, bet nu reizēm tas ir nepieciešams. Hārtonkungs, jums vārds šeit mm, debušu noslēgumā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es varētu tikai vienīgi atbalstīt to, ko teica Haglunda kungs, bet es gribētu teikt, ka šis process eh, ir ļoti lēns. Daudz uzņēmumi dalību valstīs saņem šos finansu līdzekļus, taču mazie uzņēmumi tos nesaņem. Es uzskatu, ka mums ir jāvienkāršo procedūra tā, lai uzņēmumi saprastu, kādā situācijā tie atrodas, un to šādu vienkāršošanu balstītu arī mana politiskā grupa. Tāpat arī mēs atbalstītu to, lai uh, dalībvalstis e, nodarbojas ar šiem jautājumiem. Merci, mon cher collègue. Bien. Alors, est-ce que... Nu, tātad, Bet mēs varam tad beigu beigās secināt, ka šī viedokļa apmaiņa ir beigusies, un eh, gribu jums atgādināt, ka tas, kas attiec uz piekto darbu kārtības punktu, tātad īrijas jautājumu, ir paredzēts, ka vispirms eh, nodarbinātības komentē pieņems lēmumu 28. oktobrī, un eh, tad varam balsot ar viņiem faktiski vienlaicīgi. Un e, plenāra sēdē šie jautājumi tiks izskatīti novembrī, kas savukārt attiec uz pārējiem pieprasījumiem, respektīvi Portugāls pieprasījumu, Nīderlandes, Spānijas un Dānijas pieprasījumu, attiecīgi 8, 9, 10 un 11. 11. punkts darba kārtībā nodarbinātības komentēja par šiem jautājumiem savus atzinums jau ir pieņem, pieņemušas 30. septembrī, un mēs par tiem varam nobalsot jau rīt. Vai ne, te, vai ne tā referents kundze? Jā, priekšsēdētājs piekrītu, bet es vēlētos atgādināt kolēģiem par vienu lietu. Runājot par īrijas pieprasījumu, ir iespējams iesniegt grozījumus līdz 12. oktobrim. To es gribēju atgādināt, ņemot vērā to, ka mums ir ļoti aktīvas debatas. Paldies, priekšsēdētāji! Lieliski, paldies! Jūs redzējāt, kāda ir uh, situācija, kur atrodas mūsu draugi īrijā. Pēdējās dienās valdība pieņēmusi lēmumu. Valsts uh, īrijas deficītu uh, novest līdz 32% no, no IKP. Mm, gada, lai, gada laikā, un mērķis ir atgriezties uz 3% 2014. gadā. Nu. Nu, man jāsaka, tas mani izraisa tādas diezgan lielas bažas. Bet, nu, tāda ir šī situācija, tāda ir situācija, kas, kur atrodamies un, un notiek. Arī līdz ar to šīs sarunas šādā kontekstā mūsu budžeta komitejā attiecībā uz 2011. gada budžetu. Nu, mēs eh, redzam, kas notiek ar viņu eh, budžetu. Nevaram prasīt, lai viņi tāpēc lielākā mērā vēl finansētu Eiropas budžetu. Barbara, jūs vēl kaut ko gribējāt teikt? Jā, priekšsēdētāji. Uh, Es eh, nevaru šodien vien beigt runāt. Es te drusku nepareizi pateicu 20. oktobrī, un tas ir grozījuma iesniegšanas termiņš īrijas pieprasījumam. Jā, tātad 15. oktobris, pulkstens 10. Tā, lai varam šos grozījumus vēl arī iztulkot attiecīgajās valodās. Paldies! Nu, līdz ar to esam izskatījuši 5, 7, 8, 9, 10, 11. Sestais punkts ir pārcelts uz vēlāku laiku. Nonākam pie septītā darba kārtības punkta, un tas ir eh, grozījuma budžets, budžeta grozījums numur 6. Galtierīkungs nav klāts. Surienkungs, varbūt jūs varat prezentēt mums šo sesto punktu. Lūdzu, Šurienkungs, jūs tad būsiet tas, kas pārstāvēs Galtierīkungu. kungu. Jā. Paldies, cik tas, cik tas man zināms, tad mēs visi esam ar līdzreferentiem viensprātes, un mēs ierosinām pieņemt šo te grozījumu bez jebkādiem mod modifikācijām no mūsu komisijas, komitejas puses. Nu, par ko mēs runājam šajā grozījumā? grozījumu projektā. Mēs runājam par to, ka jāveido šis ārējais rīcības eh, dienas, un tam ir jābūt objektīvam. Nu, mēs vienmēr esam zinājuši, ka tas pilnībā nebūs iespējams. Tāds solījums tika izteikts, bet, nu, tagad ar katru brīdi arī redzam, ka tiek prasīts arvien vairāk un vairāk naudas. Mūsu kopējais eh, mērķis bija izma, izveidot šo dienestu līdz aprīlim, nu tagad jau tiek runāts, ka varbūt jau novembrī. Un šis sastais grozījuma projekts runā par šo pamat ideju, ka būtu trīs mēnešu darbība jau šim dienestam un jā, jāpārliecinās, ka viņiem šajos trīs mēnešos arī pietiek līdzekļi. Šobrīd tiek runāts jau tikai par diviem mēnešiem, un tad teoretiski parādās šās jautājums. Vai vajadzētu varbūt tad vienu trešdaļu no šiem jau piešķirtiem līdzekļiem eh, nogriezt nost, bet uh, referents uzskata, ka tas radītu papildus risku. Jo, ja, ja padomu pieņems šo priekšlikumu un mēs savukārt to nepie, nepieņemsim, tad būs vajadzīga samierināšanās procedūra, Un jāsaka, šobrīd norisinās jau lielā samierināšanās par budžetu, un līdz ar to tad novembrī šis projekts nevarēs sākties. Un tas eh, mazākais ļaunums šai gadījumā būtu tomēr nobalsot par to, nu, lai viņiem ir šie līdzekļi darbības uzsākšanai, tas noteikti būtu labāk nekā radīt šādu ne, sliktu tālu Eiropas Savienībai, tāpēc, ka, lūk, mēs pat savā starpā nespējam vienoties eh, un pieņemt lēmumu tai brīdī, kad tas ir vajadzīgs. Nu, ja būtu kaut kāda iespēja citādākā veidā to risināt, un ja tad būtu kaut kāda milzīgas, nezinu, izdevuma pārsniegšana, tad mēs varētu rīkoties citādi, bet tā nav, tas nav tiek, netiek paredzēts, un tāpēc mēs ierosinam šo pārvedumu veikt, tas ir pavisam tāds klasisks līdzekļu pārskaitījums, un šeit ir līnija, kas speciāli tam arī paredzēta, tur eh, summas arī visas ir tieši tādas, kā tam jābūt, un līdz ar to mans viedoklis un tas atbilst arī referentu viedoklim, ir, ka šo priekšlikumu mēs varētu pieņemt. Nu, vienlaicīgi, lai parādītu ar savu labo gribu mūsu pārējiem sarunu analogiem. Cela, je vous remercie. Lieliski, paldies, saka priekšsādātājs. Nu, atgādināšu, ka runājam par budžeta eh, grozījumu 2010. gada budžetā. Tātad vēlamies nodrošināt līdzekļus ārējās rīcības dienestam li darbībai līdz 2010. gada beigām. Un grozījums, par ko nu pat arī runājām un pie kā mēs atgriezīsimies rīt no rīta, uh, un kas attiecās uz ārējās rīcības dienestu, tas bija par līdzekļiem nākamo gadu un par rezervas izveidošanu. Un tas attiecās uz 2011. gada budžetu. Goran, jūs arī gribējāt izteikties. Jā, es varu būt īsi Kaltierīkungs atvainojas par to, ka viņš nevarēja piedalīties šīs dienas sanāksmē, viņam bija savi iemesli, bet viņš lūdza man apstiprināt to, ko Šurjankungs sacīja, ka pastāv vienošanās viņu starpā, ka tas ir jāpieņem negrozīts, būtībā tā ir daļa no pakotnes vienošanās, un par to būs jābalso oktobra sesijā, tā kā mēs to varam atbalstīt un pieņemt. Lielas paldies, Gordon Portaškungs! Jā, priekšādātā. Man ir uh, jautājums kolēģim Surienam. Nesapratu īsti. Varbūt, ka nepareizi sadzirdēju tulkojumā to. Tātad dienests nav sācis darbību un nesāks to pirms, at, atrāk par 1. Novom, novembri. Un tātad mēs tomēr vēlamies ieskatot līdzekļus trīs mēnešu darbību, nevis divu mēnešu darbību. Vai kāds ir tas pamatojums, vai tad, tad nerodas risks, ka radīsies kaut kāda tiks, kaut kāds papildus izdevumi, ka tiks iztārēta liek līdzekļi? Kāpēc? Kāpēc mēs eh, veicam šāda veida pārskaitījumu tādā gadījumā par pārliecīgu līdzekļu daudzumu? I think that the translation Es domāju, ka, ka tulkojumi bija viss kārtībā. Jautājums ir tas, ka mums ir eh, trīs mēnešu atbalsts un divi eh, mēnešu pieprasījums. Tādēļ teorētiski tas būs iespējams samazināt eh, šos līdzekļus piešķirtos, bet no procedurālā viedokļa mums tas visas izraisa noilgumu. Un šis noilgums ir pretrunā uh, mūsu uh, vienošanās tekstiem. Tādēļ būtu saprātīgi darīt to ar samazinājumiem, taču pastāv arī citas intereses. Un ņemot vērā to, ka naudas nav pārāk daudz un tā nav pārāk liela, es lieku priekšā sekot šim dokumentam. Kāpēc trīs mēneši? Tas ir jūsu jautājums. Tāpēc tad, kad viņi būs sagatavojuši grozīto budžetu, Mēs eh, paredzam, ka tie būs trīs mēneši. Un ja mēs tagad veicam grozījums un mēs diskutējam un paies mēnesis, un tas ir tāds degošs eh, jautājums, un mēs te vienkārši varam iekrist ar seju dubļos, jo tagad, tāpēc mums tā ir jārīkojas. Jā, paldies, Hartonkungs. Dank u voorzitter. Ik had mijn vraag eigenlijk eh, voor morgen willen. Paldies, priekšsēdētāji. Es varētu šo jautājumu atstāt uz rītdienu. Taču Aštonas kundze pirms eh, kāda laika teica, ka viņa vēlas, lai viss budžets būtu neitrāls. Šeit ir runa par 8, 8 miljoniem papildu izdevumu. Uh, Kad eh, tad tas viss beigsies? Nīderlandiešu vēlētāji noteikti uzdos šādus jautājumus. Godātie kolēģi, šī neutralitāte un tas jautājums, nu, ir jautājums, kurā jāņem vērā ar 27 nacionālajie budžeti un 28. Eiropas Savienības budžets. Un šeit jāsaka, nu, bumba ir dalību valstu uh, laukumā. Ir divi veidi, kā, kā nodrošināt līdzekļus šim rīcības dienestam. No vienas puses ir šie 27 uh, budžeti, un lūk arī 28. vēl, nu, ja mēs izvēlēsimies šādu veidu, nu, es domāju, ka tas būs tīri no finanšu viedokļa būs kļūda, un arī no birokrātiskā un politiskā skatu punkta tas būtu kļūdeni. Un otrs veids ir tāds, ka mēs uh, Ehm, nu, šos diplomātiskos jautājumus, eh, skatām tālāk Eiropas Savienības līmenī, nododam tos Eiropas Savienības līmenī. Un lūk, ir izvēlēties šī koncepcija. Un tādā gadījumā nepalināsies arī, piemēram, dalību valstīm līdzekļi izdevumi, valsts izdevumi, bet pat gluži otrādi, šī izdevuma vēl pat samazināsies jo no 10-15 gadus no šī brīža, pēc tam, lūk, būs viens ārējais rīcības dienas visām 27 dalību valstīm un līdzekļi tiks ietaupīti. Tā ir politiska izvēle. Kas attiec uz neutralitāti, tāpēc ir jā, jāatceras, ka šie 18 miljoni, kas šeit, par ko šeit tiek runāts, un kas atbilst nākamam, nākamā gadā šķiet bija runāts 30, pa 34 miljoniem vai ne tā, tad realitātē tas ir transfers izdevumu transfers no, no padomes, no dalībvalstu līdzakļiem uz šo dienestu. Nu, un lūk, ar, arī jo rīcības dienestam ir jāveido šis eh, dienests no jauna, un tāpēc viņiem pēc tam būs desmitajā iedaļā pašai savs budžets nenoliedzam. Bet jums ir taisnība. Eh, tad, kad jūs vēršat mūsu uzmanību uz faktu, kad runājam par šī dienesta izaugsmu pēc tiem pāris gadiem. Un nākamajam budžeta referentam būs jāskatās uz šo jautājumu. Un tad mums būs tiešām ļoti uzmanīgi jāskatās uz to, kad kāda veida ietaupījums tad šis dienas ir nodrošinājusi citām iestādēm un dalībvalstīm. Un vai šie ietilpu, iet, ietaupījumi atbilst tam līdzekļu palielinājumam, ko viņi pieprasa. Un arī darbības izdevumi, protams, te tiks ņemti vērā. Tātad par šo punktu runājot, šeit vairs neviens nevēlas izteikties. Balsojums mums notiks rīt. Man informē, ka piec, ir iesniegt pieci grozījumi, tos iesniegus Greslas kundze. Tie šobrīd tiek tulkoti visās Eiropas Savienības valodās, un tie, acīm redzot, cerams, būs pieejami jau šovakar. Tā, lai jūs eh, grupās varat ar tiem iepazīties. Daži no tiem jau ir pieejami, ne? Angliski ir pieejami šie grozījumi. Nu, un, protams, Greslas kundzes eh, dzimtajā valodā arī zan. Nu, un budžeta, budžeta dzimtajā valodā, kas, protams, ir, ir eh, skaitļi. Nu tā, paldies! Tas bija septītais darba kārtības punkts, ko nu pat izskatījām. Līdz ar to varam tālāk pāriet pie 12. punktu paskarījumiem, bet vai tad, nav, bal... vai tad tas nav balsojums? Tā tad, šurien kungs vēlos jums vajadzētu, vai tā ir, jums vajadzīgs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transferi, par ko balsot rīt, vai ne tā? Pirmie četri atbilst dokumentam par eh, šo te globalizācijas fondu par ko nu pat arī spriedām, par to arī balsosim rīt, un pēc tam ir pārvedumi citām iestādēm. Bet uh, Maņkas kungs nav klāt, un sociālisti varbūt varētu mums tad pateikt, kāds no grupas var viņu aizstāt, ja man jā, jāmēģina aizstāt Maņkas kungs. Nu, tad es, es acīm redzot būšu, tad tas runas vīrs un gaidīšu no referenta instrukcijas. Tas bija 13. darba kārtības, 14. darba kārtības punkts, 15. un 16. un 17. Nu, te nekā vēl nav ko teikt, līdz ar to šīs pēcpusdienas darba kārtība ir izsmelta. Nu, tāpēc visiem lūkšu doties prom, bet koordinātori tomēr varētu palikt te, un, protams, arī referenti tāpat Un eh, var, tad varam priecājamies, ka mums joprojām būs pieejama tulku klātbūtne, bet tātad tagad būs koordinātora sanāksme.